izglītības un tehnoloģijas trešajās valstīs. Sāk referenta arī četras minūtes lūdzu. Yes, it's working. Technology is a great thing. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji kungs, Timerman kungs, kolēģi un arī ēnu referenti. Es ar lielu prieku strādāju pie šī e, ziņojuma. Paldies par sadarbību. Vēl es gribētu pateikties cilvēkiem no visas pasaules, kuri deva savus ieteikumus, izmantojot tieši saisti un e, tāpat balsojums ar lietu komitejā eh, atbalstīs rītdienas balsojumu. Eh, tehnoloģijas attīstībai ir būtiska ietekme uz cilvēktiesībām, gan tās veicinot, gan arī iespēju nodrošināt ierobežošanu. Te ir runa gan par vārda brīvību, gan arī dokumentācija par cilvēktiesību ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī cen noklausīšanos. Eh, protams, eh, ka eh, vēlēšanas un daudzas citas lietas notiek ar vien vairāk izmantojot tehnoloģiskās sistēmas. Tomēr ir iespējams, ka tās tiek izmantotas ļaunprātīgi, tādā veidā pārkāpjot cilvēktiesības visdažādākajos veidos Tātad eh, runājot par tehnoloģiskajām specifikācijām un kontekstu, eh, kādu es izmantoju par to, vai šie instrumenti pārkāpja vai veicina cilvēktiesības un palīdz nodrošināt demokrātiju. Šie te kontekstuālie aspekti vajadzētu būtu jāie, jāiekļauj Eiropas Savienības politikā ir jāizmantojot tos gan drošībai, gan cilvēktiesībām. Ļoti bieži ir tā, ka uh, drošība un brīvība vai arī brīvības ierobežojums uh, drošības vārdā uh, veido zināmu saduru. Un noslēgumā ir svarīgi, lai tirgus būtu neierobežots. Ir, es esmu pārliecināta par to, ka mēs šeit Eiropas institūcijā institūcijās, eh, cīnīsimies, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājus, diplomātus, informācijus no tām pašām sistēmām, par kurām mēs diskutējam. Izmeklēšanas dienesta noziedzīgās aprindas un daudz citi izmanto jaunās tehnoloģijas, kuras ir izgatavotas Eiropā. Eiropas ārpolitikas uzticamība ir saistīta ar visiem aspektiem valstīm. Piemēram, ja Itālijas uzņēmums pārdod licenci eh, Dienvidsudānai vai Krievijai vai citas uh, kompānijas uh, rīkojas līdzīgi. Vēl ļaunāk ir tad, ja cilvēktiesību aizstāvi Meksikā, Kolumbijā, uh, Krievijā un citās valstīs, viņi, viņus vajadzētu mūsu tehnoloģijām aizsargāt un nevis izmantot šīs tehnoloģijas, lai apspiestu. Tehnoloģiju izmantošana ir e, cieši jāsaista ar cilvēktiesību politiku. Kā to darīt, e, to mēs redzam arī šajā te ziņojumā, e, gan attiecībā uz visdažādākajām tehnoloģijām, gan ierosinot atbalstīt žurnālistus, palīdzot cīnīties pret pārkāpumiem un palīdzot viņiem aizstāvēt sevi un komunikācijas. Eiropas e, Savienībai vajadzētu būt pietiekami ambiciozai, lai izvirzītos par galveno līderi cilvēktiesību aizstāvības jomā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Un tagad brīvais mikrofons, e, kolēģi. E, tagad es paņemšu piecus runātājus, lai būtu godīga. Katram vārds viena minūte. Poļčaka kungam un cienījamie kolēģi, kas runāja iepriekšējās debatēs. Es domāju, ka jums vajadzētu dot iespēju arī citiem kolēģiem. Lūdzu. Thank you, Madam Chair. <clears throat> yeah. Paldies, priekšsēdētāji. Jā. Es vēlētos pateikties par šo ziņojumu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs un tas ļoti precīzi atspoguļo būtību šajā jautājumā. Un jautājums ir, cik daudz naudas, m, mm, par cik lielu naudu mēs esam gatavi pārdot savu m, mm, apziņu un cik gatavs ir kompānijas eh, to darīt, piemēram, uzņēmumi, kas eh, veic eh, tādas darbības, kas Čehijā vai Eiropas Savienībā būtu neiedomājums. Un ziņojumā ir skatīts temats, uh, par to, cik ļoti iespējams pārnest cilvēktiesības uz citām valstīm. Un es domāju, ka mums vajadzētu noturēt ļoti uh, spēcīgas uh, debates šeit. Un es domāju, ka ir cilvēktiesības, kas ir uh, vispārīgas, universālas, un uh, šīs tiesības uh, ietver sevī eh, vērtības, kas pārsniedz nodarbinātības vai IKP vērtības. Tomēr ne visa pasaule būtu vienisprātis ar mums, un mums vajadzētu atrast eh, kādu kopīgu ceļu. Paldies ziņotājiem par šo tēmatu. Paldies, un tagad Kaputo kungs. Priekšsēdētāji, jā, Revolu, rezolūcija arī norāda uz uh, to, kādā veidā tiek pārkāptas cilvēku tiesības izmantojot jaunās tehnoloģijas īpaši internetu. To mēs arī redzējām pagājušo gadu, gan 2000 deklarācijas tiek pārrakstītas attiecībā uz elektronisko mediju izmantošanu, kā tiek izmantot šīs tehnoloģijas. Ja netiek reglamentēts šo nozari, tas nozīmē, ka ekspost mēs vairs nevarēsim veikt nekādas kontrolas, gan runājot par cilvēku tiesībām. Um, Neefektīva tehnoloģija izmantošana mūs padara neaizsargājumākus. Uh, regulament, jāreglamentē katrs aspekts attiecībā uz tehnoloģiju izmantošanu. Līdz ar to es varu arī atbalstīt ziņot e, referentes ideju, iesaistīt visus NVO valsts nozari un arī privāto nozari. Paldies, Čekovičkungs. Hvala lijepo, gospođo predsjedavajuća. Čestitam gospođi Šake na izvještaj. Paldies! Es vēlos apsveikt Čākas kundzi ar šo ziņojumu. Vēlos norādīt uz to, ka internets, protams, ir uh, uh pavēris uh, jaunas brīvības telpas, taču tas man atgādina uh, Alfredu Nobelu, kurš ir dinamīta izgudrotājs, un to laika viņš cerēja, ka tas kalpos miera. Mm nodrošināšanai, bet mēs zinām, kā tas eh, notika vēstures gaitā. Ar internetu ir ļoti līdzīgi. Internets paver jaunu brīvības iespēju, bet ir arī jaunas iespējas eh, pārkāpt cilvēku tiesības, ko īsteno arī diktatori. Eiropas Savienībai ir tirzniecības attiecības ar eh, diktatoru režīmiem, un ir ļoti labi, ka Šajā ziņojumā arī tiek runāts par cīņu pret ļaunprātīgu tehnoloģiju izmantošanu. Kātos skundz lūdzu minūtes? Uh, Prezident, uh, um, vai... Priekšsādātāji, komisijas vicepriekšsādātāji, nav um, nekādu šaubu, ka informāciju tehnoloģijas ir saistīts ar cilvēktiesību ievērošanu, un tas gan ir uh, instruments, ar kur iespējams uh, cilvēki var komunicēt. Uh, bet eh, tajā pašā laikā tas var kļūt arī par lamatām cilvēktiesību aizstāvjiem. Un Šakas kundze ir izstrādājusi izcilu ziņojumu, kas mums ir jāizstāv balsojumā. Un es domāju, ka mums ir jābūt gataviem atzīt, ka dažu uzņēmumu mm, pārāk uh, Mm, pielaidīga rīcība ir kaitējusi mūsu eh, reputācijai, radot būtiskus cilvēktiesību pārkāpumus Irānā, Uzbekistānā un citās valstīs. Un te es runāju par uh, eh, Telijas Onera, Nokia Siemens šiem telekomunikāciju mm, pakalpojumu nodrošinātājiem. Un es uh, norādu uz to, ka ziņojumā šiem uh, interneta nodrošinātājiem vajadzētu mm, publicēt ziņojumus par mm, šīm saiknēm arī, kādas ir ar mm, režīmiem un arī aizstāv tie, kas piedāvā šīs ziņas. Arnēs kungs, divas minūtes. There's actually uh, quite a lot of good stuff in this. Jāteic, ka šajā ziņojumā ir ļoti daudz labu lietu. Es domāju, ka Mums ir eh, jāstrādā, lai izvairītos no līgas interneta cenzūras. Personīgi es uzskatu, ka to vislabāk var veikt nacionālā līmenī un nevis eh, sekot Eiropas Savienības diktātam. Pievērš jūs uzmanību 17. punktam ziņojumā. Šajā punktā tiek runāts par tīdzniecību, par to, ka mēs uzspiedīsim savus rietumu vērtības trešajām valstīm, ka tas būs tagad tirdzniecības eh, nosacījums ar trešajām valstīm. Uh, Manuprāt, tas, nav, tas ir tikai nepieņemami. Bet tie ļoti satraucoši norādām, ka mēs zinām labāk, kas viņiem ir nepieciešams, norādīt uz to, kas viņiem būtu darāms. Un tādēļ mēs pārkāpjam valstu suverenitāti un es nevaru atbalstīt punktu, kurā ir šāds teikums. Paldies, Svētskomisēram Timermēnam, lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos tiešām pateikties uh, Šāks kundzei par šo lielisko ziņojumu. Jā, tad mm, Deva Eros, Eras uh, atskaņas, kur arī viņš runā par uh, Uh, modernajām tehnoloģijām. Šajā ziņojumā tiešām ir uh, ļoti daudz uh, interesantas idejas un rekomendācijas rīcībai. Komisija augsti novērtē aicinājumu Eiropas Savienībai palielināt savas pūles un darbu šai jomā, lai savietotu internetu pārvaldību, tirzniecību, cilvēku tiesības drošību. Uh, Šo pašu vēstījumu mēs varam arī lasīt eh, di eh, digitālā vienotā tirgu stratēģijā, ko pavisam nesen pieņēma arī Eiropas komisija. Eiropas Savienība apņemības pilna eh, iestāties par cilvēku tiesībām ārlietās un arī darbībā, ņemot vērā, cik modernās tehnoloģijas spēlē svarīgu lomu mūsu ikdienas dzīvē, internets, viedie telefoni un tam līdzīgi, cilvēku tiesības tiešsaistē. saistē ir uh, svarīgi aspekti, lai mēs strādātu vairāk, iestājoties par cilvēku tiesībām. Līdz ar to mēs varam piekrist Eiropas parlamentam par to, kā modernās tehnoloģijas ir pamats, lai stiprinātu pamatbrīvības un cilvēku tiesības. Mēs arī piekrītam satraukumam, kas izskan ziņojumā par to, ka dažas pamattiesības, jo īpaši informācijas un vārda brīvība, persondata aizsardzība, drošība var tikt pārkāpta pārkāptas, ņemot vērā, ka tiek īstenots nelegāls darbības, cenzūra, tiek pārtvērti privātu uh, personu dati, tiek veiktas uh, dažādas nelegālas darbības uh, tiešsaistē. Tādējādi mums ir jāapvienojas un jāsargā pamatiesības. Jāveic demokrātiskā kontrole, lai arī tiesību sargājušās iestādes varētu veikt savu darbu, lai tiktu veicināta vārdu brīvība, nevis tā apkarot. Un tas arī tiek minēts Eiropas Savienības vadlīnijās par vārdu brīvību. Līdz ar to mēs esam apņēmības pilni arī aizstāvēt šīs vadlīnijas un vērtības mūsu attiecībās ar trešajām valstīm. Tādēļ Eiropas komisija uh, arī atbalsta to, ka tiek izvēlēts no īpašais sūtnis privātu un tiesību jomā. Ļoti svarīgi, lai mūsu atbildi terorismu uzbrukumiem nenodarītu kaitējumu pamata brīvībām un cilvēku tiesībām. Arī uh, Komisija skaidri norādījusi, ka mēs strikti izskatīsim jebkuru drošības pasākumu, kas tiek pieņemts, lai tas būtu efektīvs, bet lai arī tiktu ievērots pamatbrīvības Eiropas komisija, apņēmis pilni atbalstīt uh, pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, neatkarīgās, neatkarīgos žurnālistus, lai varētu tikt izmantotas tehnoloģijas cīņā par brīvību. Eiropas Savienība arī aktīvi iestājas par plašu ziņu līdzekļu plurālismu. Esam uzsākuši divus lielus projektus arī Eiropas centra preses mēdī brīvībā. Brīz telpā, arī šeit Eiropas parlamentā, šajā projektā arī mēs runāsim par pārkāpumiem plašsaziņu līdzekļu jomā gan Eiropas Savienībā, gan trešajās valstīs. Un arī cīnīsimies par žurnālistu vajāšanu, sniegsim apmācību tehnoloģiju izmantošanā Eiropas komisija arī nosoda totalitāro režīmu, ļaunprātīgi izmantot eh, modernās tehnoloģijas, lai eh, sodītu oponents, kāds, piemēram, ir Sīrijā. Raudzīsim, lai arī netiktu eksportēts jūtīgās tehnoloģijas, kas varētu ļaunprātīgi tik izmantotas, lai pārkārt cilvēku tiesības. Uh, arī mēs esam paredzējuši jaunas kontrolas attiecībās datorprogrammām uz interneta plūsmām un raugām, kādas varētu būt vēl opcijas, lai paplašinātu eksporta kontrols, lai ātri iesaistītu kiberuzraudzības tehnoloģijas, ko varētu izmantot interneta uzraudzībā un e, iekšējās komunikācijas uzraudzībā gadījumā tiek pārkāpt cilvēku tiesības, kā arī Kāks kundze raksta savā ziņojumā. Ir svarīgi arī informēt par to, cik svarīgi īstenībā par cilvēktiesībām, tehnoloģiju izmantošanas jomā, arī ārējā dienas darbā. Tehnoloģijas ir palīdzējušas veicināt brīvību pasaules līmenī, un mūsu visu atbildība ir uh, nodrošināt, lai šī brīvība tiktu ievērota. Valdības privātā nozare, NVO, privāta personas, visas ir interesētas. Uh, to īstenot. Eiropas Savienība ir apņēmības pilna veicināt drošu tehnoloģiju izmantošanu. Paldies, komisāra kungs. Balsojums par šo ziņojumu not...